komitejā. Amjats Bašira kungs ir pametis EFDD grupu un ir iestājies EKR grupā ar uh, šī gada 23. janvāri. Wir kommen nun zum Arbeit.